Der Präsident! Darf Sie bitten? Un es jūs vēlos lūgt ieņemt vietas. Pašlodienu 28. jūnijā pārtraukto Eiropas parlamenta plenārsēdi par atkal uzsāktu.